piedalīties eh, eh, visās parlamentsēdēs. Nākamais jautājums. Parastajā likumdošanas procedūrā parakstītie likumdošanas akti. Es gribētu jūs informēt, ka trešdien kopā ar padomus priekšsādātāju es parakstīšu piecus likumdošanas aktus saskaņā ar parlamentu 74. reglamentu pāntu. Un eh, šie likumdošanas akti tika nu, uzskaitīti šīs sēdes protokolā. Esmu saņēmis informāciju no zaļo grupas, eh, Eiropas brīvās alianses grupas, par to, ka Filipa Lamberts kungs eh, aizstās Eva Žolie ekonomikas eh, lietu komitejā. Vai kāds grib kaut ko komentēt par šo te personālu maiņu? Neviens neko negrib teikt, tad tas ir apstiprināts. Tagad darba kārtības izmaiņas. E, proszę Państwa, e, mamy e, pok Dāmas un kungi, skatīsim darbkārtību pa dienām. Pirmdiena - Sociālistu un Demokrātu progresīva alianse. Šī grupa ir um, lūgus, lai Galo kundzes ziņojums par intelektuālu īpašumu tiesību piemērošanu iekšējā tirgū tiktu atlikt, tātad izņemts no šodienas darba kārtības. Šulcu kungs izteiksies par šo priekšlikumu. Pielāgā prezidenta. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mūsu politiskā grupa jau priekšsēdētāja konferencē pagājušajā nedēļā norādījusi to, ka galo ziņojums ir eh, ļoti strīdīgs pašiniciatīvas ziņojums parlamentā. Un attiecībā uz šī ziņojuma tālāku um, skatīšanu vajadzētu